tiesiskuma principu pakāpumiem par eh, pirmais punkts eh, eh, Zambija. Mēs esam aizkavējušies salīdzinājumā ar plānoto grafiku un tādēļ lūdzu visus ievērot uzstāšanās laiku un tagad vārds Tanakungam viena minūte. Zambija ir viena no tām nedaudzām valstīm, kur ir no, vairāk kārt notikusi miermīlīga varas nodošanu kopš 1991. gada. Šo pagājušu gada pie varas esošais uh, prezidents ar nelielu pārsvaru uzvarēja vēlēšanās, sakaujot Hiči Lemu vadīto partiju. Pēc tam dīvainā kārtā Hičilema tika arestēts, viņš tiek apsūdzīts valsts nodevībā un Uh, valstī uh, tagad ir izveidojusies diktatūra, kaut arī oficiāli tā tas nav. Prezidents cenšas nostiprināt savu uh, varu un Uh, iepriekšējais prezidents neveiksmīgi bija mēģinājis palikt pie varas trešo termiņu, tagadējais prezidents to realizē. Mums ir jāprasa, lai uh, Zambija ievērotu savu demokrātisko konstitūciju. Paldies, tagad vārds Koraukungam. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Hakaindi opozīcijas eh, līderis eh, tika arestēts balstoties uz eh, apvainojumiem par valsts nodevību. Mūsdienās tas izklausās pilnīgi neticami, bet tā ir taisnība. Politiskā opozīcija Zambijā šobrīd eh, tiek lielā mērā apspiesta, un eh, jautājums nav tikai politisks un neiet runa tikai par aizturēšanu. Ir vesela virkne opozīcijas līderu, kur šobrīd sēž aiz restēm, un ne tikai viņi tiek arī spīdzināti. Situācija ir ļoti nepatīkama. Opozīcija šobrīd tiek apspiesta, bet tieši opozīcija bija tā, kas eh, iestājās par Zambijas demokrātiskāku nākotni. Pēdējā eh, sadarbības līguma gaismā ekonomisko saikņu stiprināšanā mums eh, tomēr vajadzētu pieprasīt, lai Zambijā tiek respektēti opozīcijas spēki. Postas kundze nākamā. Zambija eh, daudzus gadus ir bijusi viena no veiksmes stāstiem Āfrikā. Tajā ir bijuši divi miermīlīgi varas eh, varas nodošanas gadījumi, bet pēdējos gados tā ir kritusi atpakaļ. Šobrīd Zambijas katoļu bīskapu konferencē tika izteikts eh, kritika valdībai. Opozīcijas līderis eh, Hakainde Hačelima ir apcietināts un viņam izvirzīts nopietnas apsūdzības. Viņš tiek vainots nodevībā, bet pierādījumu tam nav nekādu. Hača Limas kunga arests ir tikai aizberga redzamā daļa. Mēs eh, nezinām daudz, ko kas notiek eh, aizberga zemākajos eh, līmeņos. Domāju, ka mums ir jāsāk skatīties uz Zambiju kā uz diktatūru. Lungu kungam, prezidentam, ir jāzina, ka mēs cieši sekojam līdzi viņa rīcībai. Prieksēdētājs nākamā runātāja Sandra Rodrigas skundze vienu minūtu lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību Zambijā, mēs mudinām valdību un opozīciju iesaistīties konstruktīvā dialogā. Un būtiskās socioekonomiskās problēmas, ar ko sastopas Zambijas iedzīvotāji, arī ir jārisina miermīlīgā veidā. Uh, Valsts eh, grimst nabadzībā un eh, bezdarbs ir strauji palielinājies un no 12. līdz 15. gadam eh, ir pieaudzis kā zīdaiņu mirstības skaits, tā arī to cilvēku skaits, kuriem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un veselības aprūpe. Arī HIV un AIDS gadījumu skaits strauji aug. Tāpēc eh, mums būtu jāiestājas par to, lai Zambijas valdība iestātos par savu iedzīvotāju tiesībām, lai viņiem būtu pieejama taisnīga tiesa, lai Zambija īstenotu pamatiesību hartu, atteiktos no diskriminācijas arī pret LGBTI prieksēdētājs. Tagad eh, Ventas kungs divas minūtes. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Iesākumā es vēlētos pateikties eh, pārējām politiskajām grupām par ļoti labo sadarbību. Ir patīkami, ka mēs esam vienojušies par kopīgas rezolūcijas balsojumu. 16. gadā bija ļoti liela spriedze starp valdošajām partijām un opozīcijas spēkiem. Pēdējos gados Zambija bija panākusi ārkārtīgi daudz, ļoti daudz miermīlīgas attīstības, un mēs raudzījāmies ar lepnumu uz šo valsti. Bet eh, tas, ka opozīcijas spēki neakceptēja pre, pēdējo prezidenta vēlēšanu rezultātus. Šobrīd ir fakts, un uh, Hiča Lemas kungam draud nāvesots, jo viņš tiek apvainots valsts nodevībā. Eh, teorētiski Zambija. Zambijā ir spēkā nāvesots, bet tas nav ticis eh, piemērots vairākus gadu desmitus. Mēs daudz dzirdam par politiski iekrāsotām tiesas prāvām, un pret Hakaindī tiesas prāva sāksies šonedēļ. Es domāju, ka starptautiskajai sabiedrībai, Eiropas Savienībai un reģionālajām organizācijām ir jāiestājas par Hakaindī Hičelēmu. Prieksēdētājs. Jūs eh, iekļāvāties jums paredzētajā laikā. Es atvainojos, ka es jau cēlu āmuriņu. Jā. Un tagad Mariņu kungam pusotru minūtu lūdzu. O combate às violações dos direitos fundamentais, como aquela. Cīnoties pret cilvēktiesību pārkāpumiem, kā Zambijā, ir jārīkojas divos virzienos. Pirmkārt, ir nepieciešams stiprināt starptautiskās krimināla tiesas mandātu, paplašinot to uz tām valstīm, eh, kas nav parakstījuši Romas statūtus. Neviens cilvēktiesību pārkāpums nedrīkst palikt nesodīts. Un vissvarīgāk ir aizsargāt cietušos. Tas būs labs elements, kas atturēs no pārkāpumiem. Otrs virziens būtu politiski un ekonomiski pasākumi, aktīvi cīnoties pret nabadzību. Jo nabadzības kontekstā vienmēr nonākam pie cilvēku tiesību pārkāpumiem, un nabadzība pati jau varētu tik definēt kā cilvēktiesību pārkāpums. E un eh, tagad dodu vārdu Predes kungam EPP grupas vārdā vienu minūtu lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Grupu... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Tautas partijas grupa ierosināja debates par situāciju Zambijā. Šajā valstī pēc notikušajām vēlēšanām ir jūtama spriedze. Uh, sabiedrībā. Un uh, eh, Hičilēmas uh, eh, kunga arests ir uh, tikai vēl pasliktinājis politisko situāciju šai valstī. Hičilēma tiek apvainots valsts nodevībā, viņam uh, draud mūža ieslodzījums par uh, nenozīmīgiem pārkāpumiem. Viņš it kā esot uh, kavējis prezidenta konvoja kustību, un patiesībā šī opozīcijas partija viņa vadībā ir apstrīdējusi prezidenta vēlēšanu rezultātus, un tagad uh, viņi saskaras ar uh, var, valdošo partiju uh, atriebību, bet šādu situāciju nevar atrisināt šādā veidā. Paldies, tagad vārds Kiengas kundzei. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Eh, Zambijā mēs eh, piedalījāmies vēlēšanu uzraudzības vizītē, un es vēlētos pateikties komisijas augstajai pārstāvei Mogarīnī kundzei, kur man ļāva šo delegāciju vadīt. Paldies viņai. Jā, novērojot vēlēšanas, mēs redzējām pārkāpums, piemēram, preses brīvības, vārda brīvības pārkāpums un ļoti maz vēlēšanās piedalījās sieviešu. To mēs skaidri redzējām vēlēšana dienā. Un eh, šķiet, ka um, prezidents vēlēšanās uzvarēja ar ļoti nelielu balsu pārsvaru pār opozīcijas līderi. Un tomēr šīs izvirzītās apsūdzības Hakainda Hičilemam ir iespēja Zambijas valdībai tā kā atriepties, un tomēr es domāju, ka demokrātijas ceļš ir cits, un Zambijai nevajadzēja šādu ceļu izvēlēties. Šafhauser kungs, lūdzu. Kolēģi. Godātie kolēģi, protams, mums ir jāsastraucas par cilvēku tiesību situāciju, un uh, to mēs arī šobrīd darām. Tomēr man rodas jautājums, vai valsts drošības apdraudējums, valsts nodevība mēs. Uh, arī esam uh, piedzīvojuši, ka tiek izmantoti šie jēdzieni un apsvērumi uh, gan ASV, gan Francijā. Uh, šādi pamatojumi tiek piesaukt, lai destabilizētu politiķus. Tālāk mēs aizstāvām savas vērtības, bet arī tās tiek uh, apšaubītas, jo pielietojam dubultu standartus. Mēs apsūdzam citus, bet ko darām paši savās valstīs? Mēs neesam vienīgi. Arī Ķīna, Indija, lielās valstis, tām nav pienākums visur iejaukties. Uh, Zambija tāpat kā citas. Uh, Āfrikas valsts saskars ar nepārvarāmām pretrunām. Tai uh, valstī ir uh, uh jāīsteno uh, sarežģīts modernizācijas process un starptautiskā situācija traucē ekonomikas attīstību un visu uzrauga SVF. Un, uh, Uh, es, uh, rietumi uh, cenšas visu uzraudzīt. Es domāju, ka mums būtu jāļauj bīskapu konferencei un Āfrikas Savienībai rīkoties, lai rastu atbilstošus risinājumus, ievērojot subsidiaritātes principu. Paldies! Kolēģi, tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un lūdzu ieturaties vienas minūtes ietvaros. Pirmajam dodu vārdu Fariekungam, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Há cinco semanas o líder. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Opozīcijas vadītājs Zambijā, Hakainde Hichilema, kļuva par uh, upuri uzbrukumam savā mājā. Un tas ir tikai viens no piemēriem policijas brutalitātei un citiem nesodītiem noziegumiem. Nevajadzīgā vardarbība, nepamatotās aizturēšanas, nāves soda atjaunošana ir tiesiskuma pārkāpumi. E Eiropas Savienībai ir jāvēršas pret šādu iebiedēšanu, kuru valdība izmanto pret oponentiem Mums ir jāveicina samierināšanos, lai glābtu demokrātiju Zambijā. Paldies, tālāk, Grapīnī kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Uh, situācijai Zambijā ir uzmanīgi jāseko, ir jārostina miermīlīgs un konstruktīvs dialogs Mm, es esmu apmeklējušo valstī sazinājusies ar uh, reģionāliem partneriem un zinu, kāda ir uh, situācija šai valstī, kāda tur uh, valda nabadzība, bet mums ir jāatbalsta starptautisko uh, institūciju centieni mazināt nabadzību šai valstī, veicināt attīstību, bet mums ir jāstājas arī par demokrātiju un cilvēku tiesībām, un tādēļ ir svarīgi pieņemt šo rezolūciju un to īstenot. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Zambija ir nabadzīga Āfrikas valsts ar ļoti lielām neatrisinātām problēmām. Tajā plosās HIV aids, pandēmija un milzīgas nesaskaņas starp valdošo un op, valdošo, valdošajām partijām un opozīciju. Bet 16. Eh, gada decembra vēlēšanu rezultātus opozīcijai apstrīdot situācija ir vēl vairāk pasliktinājusies. Opozīcijas līderis eh, Hakaindi Hičalema ir apcietināts un viņa dzīvība ir briesmās. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir eh, jāiejautas šajā situācijā, mēģinot iedibināt mieru reģionā mēģinot samierināt šos divus pretstatus. Un atcerēsimies, ka lielākā problēma Zambijā tomēr ir nabadzība. Un tagad, kas taldo kungs, vienu minūtu lūdzu. Grācie, prezidente, sipoes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vai kādu var apvainot valsts nodevībā, ja šis kāds ir bloķējis prezidenta konvoju pārvietošanos? Atbildi ir jā, vismaz Zambijā jo apstrīdota 16. gada decembra prezidenta vēlēšanu rezultātus, šobrīd Haka Ingihiča Lema ir nonācis uz apsūdzēto sola un viņam draud nāves sots bet eh, situācija tāda ir briedus jau, jau kādu ilgāku laiku. Daudz no šeit runāt, runājošajiem jau pieminēja, ka vēlēšanas nenotika caurskatāmi, godīgi un demokrātiski, un opozīcijai ir pilnīga taisnība pārmetot valdošajai varai, ka tā ir eh, modificējusi gala rezultātus. Eiropas Savienība piedalījās vēlēšana novērošanā vairākos reģionos. Un es tiešām ceru, ka Hičlema lieta beigsies, visi apcietinātie tiks atbrīvoti un ka politi ieslodzītie cietumos vairāk netiks spīdzināti. Vēl es vēlētos um, visiem atgādināt, ka Eiropai tomēr ir kaut kas jādara. Un visbeidzot, Polčaka kungs, vienu minūtu lūdzu. Paņislava, mm, jā, bih ķel eh, zimna paģikovat. Paldies, Es vēlētos pirmkārt pateikties šīs rezolūcijas autoriem, jo viņi parādīja, ka Zambijas sasniegties progress nav tik acīm redzams. Attiecībā uz prezidentu vēlēšanām ir, zinām, pierādījumi, kas liecina, ka ne viss ir bijis tā, kā nepieciešams savukārt, kas attiecas uz opozīcijas līdera arestu, nu, tas nav pieņemam. Zambija šobrīd stāv krustcelēs, lai pierādītu, vai tiešām tiesu vara valstī ir neatkarīga. Mēs esam interesēti sekot šim procesam, vai būs taisnīgs tiesas process un vai Zambija nekritīs atpakaļ no iepriekš sasniegtā progresa. Paldies tālāk komisārs kundzei vārds. Un eh, es eh, runāju tagad augstās pārstāvs Mogarīnī vārdā. Paldies par ļoti aktuālo, aktuālajām debatēm un situācijas Zambijā izskatīšanu. Uh, Eiropas Savienība ļoti augstu novērtē mūsu ciešās saiknes ar Zambiju. Mēs cieši sekojam līdz šīs valsts attīstībai un esam arī nākotnē apņēmušies tai palīdzēt. Komisija saprot, ar kādām problēmām valsts sastopas ekonomiskām, politiskām, bet uh, jūs noteikti atcerēsieties, ka Eiropa deva savu artavu uzraugot vēlēšanas, un kā jau Cecīla Kjengī teica, arī Eiropas parlaments bija lielā mērā pārstāvēts. Mēs iestājamies par uh, mūsu ieteikumu īstenošanu, īpaši, kas ir saistīta ar vārda brīvību un pulcēšanās brīvību pārkāpumiem. Zambija tradicionāli ir bijusi miermīlīga un demokrātiska valsts, bet eh, pēdējo gadu notikumi cilvēktiesību pārkāpumu lauciņā liek eh, pamatu bažām. Uh, īpaši 16. gada augusta vēlēšanas e, polarizēja šo valsti. Un e, Haka Indīhiča Lema, opozīcijas līdera, apcietināšana šā gada aprīlī mm, lika mums Eiropas Savienībai ātri atbildēt un lūgt Zambijai neeskalēt situāciju. Eiropas komisija sadarbībā ar eh, dalību valstīm griežas ar ļoti striktu konstruktīvu lūgumu, lai abas eh, uz kara takas nostājošās puses rastu ātru risinājumu. Eiropas Savienība griežas pie Zambijas valdības, lai Hačlēma lieta tiktu izskatīta uh, godīgi, godprātīgi un lai tiesvedība notiktu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tādējādi Zambija, nostājoties uz demokrātijas ceļa, varēs veicināt politisko stabilitāti šajā valstī. Eiropas Savienība turpinās sadarboties ar Zambiju, izmantojot visus politiskos un ekonomiskos instrumentus, bet arī pieprasot no Zambijas atbildību un demokrātisko tradīciju iedibināšanu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, kolēģi! Un tagad esam beiguši.